Mes chers collègues, bonjour! Dārgie kolēģi, esiet sveicināti! Atvainojiet man par šo nelielu aizkavēšanos. Vinvandi Kumpa kungs, vēl labvakar mēs nesakām, mēs sakām vēl aizvien labdien un labvakar ir no, uh, sākas no pulksten 18. Izmaila ir tu, vai viss ir kārtībā, jums viss kārtībā, darba kārtība, iebildumi nav, visi piekrīt, tā tad ķeramies klāt. 12. aprīļa sēdes protokols, iebildumi nav, apstiprinām priekšsēdētāju paziņojumi. Jums paveicās tādu nav, un mēs varam uzreiz ķerties ar mobilitātes paketi, ceļu maksas aspekti un mūsu e, referente Kristīne Revodalon Bonfoir. Labdien, Kristīne! Kā iet? Deputāta Kalūna nav klāts, deputāts Salīnī nav klāts, kas tad notiek pirmdienas rītā. Bon, c'est bon pour une fois. <laughs> Alors, avant de donner la parole. Pirms dodu vārdu eh, kolēģei kolēģi Bonifo. Pirms dodu vārdu kolēģei. Es sveicu mūsu vidū apmeklētāju grupu no Visbādenes universitātes. Tie ir juridis, jurisprudences studenti. Paceliet rokas, lai mēs jūs redzam. Gāler kungs, jūs, tie ir jūsu viesi klausieties uzmanīgi, šī ir ļoti leģislatīva komiteja, un jūs, kur studējat tiesību zinātnes, iespējams, ka jūs būsiet nākošie likumdevēji, un jūs varēsiet ļoti daudz kopā ar mums šodien iemācīties. Sāksim ar mobilitātes paketi un ceļu eh, mak lietošanas maksu. Revoda Lonbonfā kundze vārds vispirms jums, un pēc tam varēsies, varēs izteikties ēnu referenti deputāts Dans nav klāts no Envi komitejas. Un tālāk, kurš tad būs no komisijas, lai mēs varētu dzirdēt komisijas viedokli? Komisija, kā jums veicās, pirmdiena ir grūta diena vai nē, bet beidzot, eh, Kristīna Revodalona, vārds jums. Paldies priekšsēdētājiem! godējumie referenti, dāmas un kungi. Pirms tiek prezentēti kompromisa grozījumi, pie kuriem mēs esam daudz strādājuši kopā ar ēnu referentiem, es vēlos pateikties par sadarbību visām komitejām un it īpaši ēnu referentiem par viņu iesaistīšanos šo kompromisu grozījumu sagatavošanā. Manuprāt, ir paveikts īsā laikā labs darbs Kompromisa grozījuma aptvēr praktiski visus teksta izaicinājumus, un pat ja visus kompromisus neatbalsta visas grupas, kas ir tikai normāli, mums ir izdevies par daudziem kompromisiem gūt visplašāko vairākumu. Kompromiss par eh, pirmo jautājumu, kas ir maksājumu un obligātu nobīdus transporta nozari, ir pilns atbalsts par samazinājumiem biežiem lietotājiem, par samazinājumiem kalnapīdos, par variācijām perifērijos reģionos un par pienākumu piemērot maksājumus eh, smagajiem auto atkarībā no CO2 emisiju līmeņa eh, ir guvuši plašu atbalstu. Tāpat esam gandrīz par to, ka vairākums sēna referenta atbalsta kompromisu vairākumu, lai izbeigtu uh, viņetes smagajiem auto 22. Eh, gada 31. decembrī. Manuprāt, tas ir nozīmīgi, lai mēs varētu transporta baltās grāmatas mērķus sasniegt attiecībā uz jomu, eh, piesārņotājs maksā, lietotājs maksā. Vēl citi jautājumi ir diskutējumi, rīt notiks sēna referents sanāksme, lai mēs varētu diskusijas pabeigt. Par maksājumiem attiecībā uz ārējām izmaksām es aicinu atgriezties pie balsojuma NB komitejas, lai definētu minimālās vērtības šo maksājumu sun, su, summām eiro viens klasēm. Es domāju, ka mēs šeit varēsim vienoties attiecībā uz principu piesārņotājs maksā transeiropas tīklos, attiecībā uz kompromisu par atteikšanos no viņa tiem vieglajiem automašīnām diskusijas turpinās, šis jautājums ir jūtīgs, un es saprotu dažu kolēģu bažas, bet pasvītroju to, ka piedāvātais izstāšanās datums, kas ir 25. gada 31. decembris, dod iespēju dalībvalstīm pilnībā piemēroties Eiropas noteikumu prasībām. Un lai izvairītos no jebkuriem pārpratumiem. Maksājumi par sastrēgumiem ir ne, kā neobligāts maksājums. Dalībvalstīm nav pienākumu tādu ieviest, bet dod iespēju tādu paredzēt un darīt to harmonizētos ietveros. Es saprotu atsevišķu deputātu iebildumus un vēlos viņus iedrošināt par to, ka šīs prasības nav saistošas. Tāpat attiecībā uz direktīvas eh, par sekundārajiem tīkliem paplašināšanu. Neparedz dalībvalstīm pienākumu noteikt maksājumu par šo eh, ceļu tīkla izmantošana, bet tā ir iespēja. Ja dalībvalstis tādus maksājumus notaka, tad tas ir jāveic saskaņā ar harmonizēto eiro maksājumu direktīvu, lai izvairītos no maksājumu sistēmas sadrumstalotības Eiropas Savienībā un izvairītos no satiksmes plūsmas novirzīšanas uz sekundāriem ceļu tīkliem. Tāpat mums, mēs paturam spēkā komisijas priekšlikuma ambīciju līmenis, pastiprinot atsevišķus punktus, kā maksājumu par ārējām izmaksām un to uzlabojot, lai ņemtu vēro maksājuma sistēmas sociālo un teritoriālo ietekmi. Lūk, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, īsumā tas ir viss, un vēl rīt notiks viena sanāksme. Paldies referentei, sākam diskusijas. Vispirms, Žaržs Baks, vārds jums, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos jau no paša sākuma norādīt, ka mums ir bijusi ļoti laba sadarbība ar šo, ref, eh, šī ziņojuma referenti, tāpat arī ar ēnu referentiem, un arī mūsu sadarbības struktūra bija ļoti apmierinoša. Kā jau referenti norādīja, mēs varējām atrast labus kompromisus. EPP kompromisu par sastrēgumu maksu nevar atbalstīt. Uzskatām, ka tas būs dubults sloks. Otra lieta, ko mēs EPP nevaram atbalstīt, ir noteikumu paplašināšana uz blakus ceļiem. Kā jau referenti norādīja, tas ir fakultatīvs risinājums Tas nav obligāti. Nu, EPP uzskata, ka dalību valstu subsidiaritāte ir jāievēro, lai tās pašas, respektīvi dalību valstis pašas lemtu, kuriem ceļiem to piemērot. Un tad vienota pieeja visiem ceļiem mums liekas nepiemērota. Attiecībā uz atskaišu sagatavošanu domāju, ka mēs atradīsim kompromisu. Arī nākotnē būs aizvien svarīgāk iegūt pēc iespējas plašākus datus, bet tam nevajadzētu izvērsties par tādu birokrātisku monstru. Man ir arī prieks, ka atradām plašu vairākumu attiecībā uz viegliem transporta līdzekļiem un Eh, piegāžu transporta līdzekļiem. Jo eh, galu galā šī risināmā problēma ir ļoti aktuāla un arī stāvvietu problēma. Arī tā ir jārisina. referenti jau norādīja, to, ka mēs individuālām vieglajām automašīnām vēl pakāpenisku šo piemērošanas izbeigšanu paredzēsim. Un otra lieta vēl, kas ir palikusi, ir autobusu un kravas automašīnu nodalīšana. Gaidu rītdienas tikšanos ar ēnu referentiem un domāju, ka kopumā nonāksim pie laba ziņojuma. Paldies par sadarbību! Merci beaucoup. Paldies, Baka kungs, Rikē kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Iesākšu ar to, kā pateicos referentei par kvalitatīvu darbu. Mūsu grupas nostāja ir visai tuva Līdz ar to diskusijas noritēja raiti, jo mēs atbalstām ideju, ka ir jāiet tālāk nekā komisijas priekšlikums un jābalsta šī direktīva uz stingrām pozīcijām. Protams, mēs apzināmies tās grūtības, kas var eh, nākt priekšā iespējamā trilogā. Tāpat mēs vēlamies izņēmumu vieglajiem eh, preču un utilitāto. Tālāk par sekundāro ceļu tīklu. Mēs atbalstām referents ideju, ka šis aspekts ir jāiekļauj regulējumā, jo, ja šis aspekts nonāk pilnīgā subsidiaritātē, tad tas var būt bīstam iekšējiem tirgumam. Un var atrast apiešanas ceļus, kas var būt apgrūtinoši gan geogrāfiskā, gan administratīvā ziņā. Tāpēc nevajadzētu Uh, lai iespēja regulēt jautājumu par sekundārajiem ceļu tīkliem radīt šķērsli. Tālāk eh, reģi reģionālo pilnvaru eh, pašvaldību pilnvaras regulēt šo jautājumu. Es domāju, ka nereti ārpus lielajiem ceļu tīkliem. Nereti pašvaldības direktīvas ietvaros labāk zinās, kā piemērot eventuāls tiesības. Eh, dažas piezīmes par eh, eh, drošajām stāvvietām. Viss saprot, cik šis jautājums ir svarīgs. Tomēr mēs nevaram to saistīt tikai ar uh, automaģistrāles cēlienu, jo, jēdzienu, jo tādā gadījumā situācija kļūtu nepārvaldāma, jo, diemžēl, lielākā daļa uh, automaģistrāļu nu, nav vēl līdz galam aprīkotas. Un visbeidzot par principu piesārņotājs maksā. Mūsuprāt, tas ir viens no svarīgākajiem šī regulējuma balstiem, un mēs to atbalstām, ņemot vērā arī tās reakcijas, ko esam dzirdējuši ārpusē var noprast, ka diskusijas ar padomu būs sarežģītas, un tāpēc esmu gandarīts eh, un cerīgi raugos uz eh, vienprātību, ko izdos tos panākt referentei. Lūk, no manas puses tas ir viss. Paldies Rikē kungam. Nākošais runātājs deputāts deputāts Da Vinde. Paldies, priekšsēdētājs! Es pārstāvu personu, kas strādā pie šī dosieja. Mēs atzīmējam priekšlikuma daudzus pozitīvos aspektus un to, ka var ņemt, eh, tiek ņemt vērā eh, sekundārie ceļi, kā arī tiek pieņemta vesela rinda grozījuma attiecībā uz ceļu maksu. Un es domāju, ka mums izdosies panākt pozitīvu risinājumu. Tāpat tiek iekļ, eh, pozitīvi ir tas, ka tiek iekļautas klimata pārmaiņu izmaksas ārējās izmaksās. Daži elementi pietrūkst, piemēram, nav iekļautas vieglās mašīnas un motocikli, jo tas ir būtisks elements satiksmē tāpat arī viņu īpašnieki varētu labāk piedalīties finansējumā. Paldies e, deputātam Dalindem, deputāte Kilonenam. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos pateikties par lielisko sadarbību referentiem un ēnu, referentiem un ēnu referentiem. Būtiski bija šajā darbā virzīties uz priekšu, apzinoties to, cik nozīmīgi ir transporta jomi tīpaši veselības ziņā. Mūsu kolēģi ir strādājusi ļoti konstruktīvi un no savas puses esmu gandarīti par kompromisu priekšlikumiem, tomēr atsevišķos aspektos mēs būtu vēlējušies atšķirīgu rezultātu, it īpaši runājot par e, transporta drošību, par pienākumiem, e, kā arī mēs esam gatavi diskutēt par autobusu jautājumu un par kravas auto jautājumu. Iespējams, ka šeit vajadzēs lietas pieslīpēt, bet mūsuprāt mēs to visu rīt atrisināsim ēnu referents sanāksmē. Kāds ir parlamenta mērķis? Mēs esam to pārdomājuši vairāk kārt šajā gadījumā mērķis ir saistāms ar eiro viņeti, ar apkārtējo vīdi. Turklāt jūs zināt, ka norit triloks eiro viņetes sakarā. Varbūt mēs varētu iet vēl tālāk. Kaut vai ņemot vērā to, ka trilogā panāktais rezultāts būs mazāk ambiciozs nekā klimata pārmaiņu sakarā nospraustie mērķi. Bet, kā jau es sacīju, paldies par sadarbību, par konstruktīvo garu, un mēs tiksimies rīt ēnu referentu sanāksmē. Paldies, deputāte Ajuto! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties mūsu referentei. Es sekoju visai darba norisei un domāju, ka mēs varēsim par tekstu vienoties. Apstiprinu savu iepriekš sacīto. Princips piesārņotājs maksā ir un paliek pamatprincips. Tālāk. Jāskat jautājums par sekundāro ceļu tīklu. Kompromisa priekšlikumā ir jau pieņemamāks teksts salīdzinājumā ar sākotnējo nostāju. Es saprotu, ka atsevišķās valstīs sekundārais ceļu tīkls nav īsti salīdzināms ar primāro ceļu tīklu. Un šajā gadījumā referente ir taisnība, bet ir citas dalībvalstis, kurās šīs atšķirības ir lielākas vai mazākas, un tāpēc runājot par to, kā dalībvalstis lems par maksājumiem šajā gadījumā, mēs varam nonākt pie dīvainas situācijas. Tālāk runājot par transporta līdzekļiem bez emisijām. Mēs varētu to pieņemt, bet E, šādi pamudinājumi, kas tiek piedāvāti, nevar palikt uz mūžīgiem laikiem. Ir jāparedz varbūt degresīva sistēma, pakāpeniski un atkarībā no emisiju līmeņa. Nevajadzētu tomēr paredzēt atbalstu uz mūžīgiem laikiem. Katrā ziņā. Ceļu transports nevar tikt salīdzināms ar dzelzceļa transportu emisiju un tarifu ziņā, un šeit es domāju gan par uh, regulārajiem braucējiem, gan par citām kategorijām, un jāsaprot šajā gadījumā, kā ir nepieciešamas investīcijas gan drošībā, gan e, infrastruktūrās, un tas viss kopā palielinās izmaksas. Mēģināsim neapgrūtināt nevienu no transporta veidiem un panākt investīcijas, kas ir labvēlīgas e, infrastruktūrām. Par vispārējo runājot, varam piekrist un gaidīsim tagad galīgo teksta versiju. Eh, paldies Jūto kundzei un tagad eh, deputāte Arnotu. Paldies priekšsādātāji, paldies referentei par ieguldīto darbu. Bet neieslīgsim konjunktūrā, jo neatkarīgi no secinājumiem, ko var izdarīt, tas, kā visbagātākais kontinents uz pasaules pēc, div, div, pēc ilgiem stingrās taupības gadiem nespēja tik galā, galā ar ceļu uh, struktūrām un tiek domāts par to, kā dabūt līdzekļus no auto vadītājiem, kā gūt maksimāli labumu no šīs slaucamās govs, kas ir automobīļi. Sākotnīgi bija runa tikai par kravas auto aplikšanu ar šo maksājumu Un to neviens pat neapstrīd, aizskaitā pat vislielākās transporta kompānijas, kas diskutē tikai par modalitātēm. Es, kā Francijas e, vēlētāju pārstāvi, nepakļaušos šādai eh, muļķošanai un e, balsošu pret jebkuru aicinājumu palielināt maksājumus automobilistiem. Un tie, kuri. E, nepārtraukt sakās aizstāvam brīvību. Pirmā brīvība ir nākt un iet, un šo brīvību nedrīkst pa, uh, apgrūtināt un pakļaut eh, finansiālajiem līdzekļiem pilsoņu rīcībā. Paldies! Nākošais runātājs Korkungs. Jā, liebe Kristīne. Eh, godātā Kristīne, man tiešām prieks par lieliskajiem kompromisu priekšlikumiem. Tomēr man ir divas piezīmes. Pirmkārt, nevaru piekrist kompromisam par eh, sastrēgumu maksām, pat ja tas ir brīvprātīgi. Šis izmaksas jau lietotājiem ir šobrīd, līdz ar to piemērojot šādu maksu tiks radīts dubults sloks. Mēs nedrīkstam radīt jaunas papildus izmaksas pozīcijas lietotājiem. Otrakārt, vēsturiskās intereses saskaņā ar transportlīdzekļu tehnisko uzraudzības e, regulas 3. pāns 7. punktu. Mēs nedrīkstam šeit piemērot izņēmumu. E, vēsturiski nozīmīgiem transporta līdzekļiem ir jābūt izņēmumam. Šveitkundze. Jā, paldies. Arī man liekas, ka šeit eh, referente ir vienkārši lielisku darbu izdarījusi, un mēs ēnu referenti eh, esam strādājuši, cik varējām. Vispirms par kolēģi Dalundas sacīto. Es nedomāju, ka mēs esam šeit, eh, lai veidotu pozitīvi zaļu skatījumu, bet gan strādājam Eiropas autovadītāju labā. Es nepiekrītu pieejai eh, pār šiem sekundāriem ceļiem. Es piekrītu kolēģiem, kas eh, norādīja, ka tas ir subsiditāts eh, princips. Infrastruktūras maksas saistībā ar CO2 izmešu līmeņu tautas man vispār neliekās loģiski, jo attiecībā uz ielu uzturēšanu vai um, jaunu ceļu izbūvi, tur CO2 izmešu līmenis nav svarīgs. Pamatā šeit es neredzu nekādu iemeslu ieviest uz kilometriem, nobrauktiem kilometriem balstītu maksas sistēmu. Mums ir jācīnās pret eh, negodīgu konkurenci sauszemes pārvadājumos, kravas pārvadājumos. Līdz ar to vēlreiz vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir subsidaritātes principu ievērošana, un tas ir jāatstāja dalību valstu ziņā, kā viņi veido šo maksas sistēmu. Un, un tā kā mans iemīļotais temats ir diskriminācija un e, tās novēršana tieši saistībā ar e, to nacionalitāti, kas ir autovadītājiem. Sastrēguma maksa Neviens nevēlas eh, atrasties sastrēgumos. Un profesionāļi un piegāžu veicēji, viņiem nav iespēja izvēlēties, kurā laikā viņi eh, dodas ceļā. Un arī citiem tas ir eh, vienkārši uh, papildus izmaksu postens, un mums Eiropas līmenī nevajadzētu radīt jaunas izmaksas. Paldies! Paldies, Devīkungs! Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, divas īsas piezīmes, kuras jau izskanēja. To norādīja mūsu anreferents uh, eh, eh, Georgs Bahs. Tas attiec uz pasažieru transportiem, autobusi, tā, eh, tālsatiksmes autobusi, jo tie ir ar lielu svaru emisijās, bet šis transporta veids nav vienādi pārstāvēts visās dalībvalstīs. Galvenokārt tie darbojas vairāk tur, kur tīkls ir savienots ar, ar dzelzceļu tīklu, un es domāju, ka dalībvalstīm ir jādod iespēja paturēt gana elastības, lai tie varētu lemt pār uh, Eh, autobusu, tālsatiksmes autobusu aplikšanu ar nodokļiem. Tālāk par vieglajiem auto. Mums ir jābūt vēl piesardzīgākiem un jādod iespēju dalību valstīm izvēlēties visefektīvāko veidu. Neviens neapstrīd to, kā piesārņotājs maksā principu, bet attālu piedāvātais ceļš nav pareizais, jo pilsoņi sāks izmantot sekundāros tīklus, radot vēl aizvien vairāk sastrēgumu un vairāk piesārņojumu. Es domāju, ka ir jādod iespēja dalībvalstīm subsidiaritātes ietvaros paturēt iespēju lemt par vieglo auto aplikšanu ar maksājumu. Paldies! Paldies! Liberatska kungs, vārds jums! Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca Deli. Grat Paldies, priekšsēdētāji. Katrīna, apsveicu. Šis uzdevums bija ļoti grūts. Nonākt pie šī risinājuma, kas mums šobrīd ir. Pir pirmais vispārīgais secinājums. Dīzeļa ēra tuvojas savam galam, mums ir nepieciešams aizvien vairāk ceļu, bet pieejamā vieta ir ierobežota, un mēs vēlamies, lai esošie ceļi tikti, pēc iespēja, tiktu pēc iespējas efektīvāk izmantot. Jā, nu, tāds ir mūsu laika iezīmes. Vēlos vērsties pie mūsu referentes ar šādu problēmu. Ja mēs iekasējam maksu sekundārajiem ceļiem, Vai mums nevajadzētu iekļaut arī rekomendāciju, ka iekasētā nauda ir jāizmanto, lai uzlabotu ceļa drošību uz tieši šiem sekundārajiem ceļiem, it īpaši viena līmeņa krustojumos ar dzelzceļu, jo dzelzceļš nevēlas veikt eh, uzlabojumus, viņi saka, tas ir jādara autoceļu uzturētājiem, un autoceļu uzturētāji arī saka, tā nav mūsu darīšana. Bet tur ir ļoti liels risks, jo aizvien biežāk notiek negadījumi, kur iesaistīti vilcieni un automašīnas. Jā, mēs vēlamies attīstīt eh, dzelzceļu, bet eh, vismaz kāda daļa no iekasētajiem līdzekļiem būtu jāiegulda, lai uzlabotu vien līmeņa krustojums ar dzelzceļu. Paldies, Presoterkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī man ir svarīgi samazināt izmaksas kravu pārvadājumos, un šeit ir jāierēķina arī trokšņa mazināšanas un piesārņojuma radītās izmaksas. Austrijā mums viņete ir ļoti sekmīgs projekts, tā nav atkarīga no nobrauktiem kilometriem. Uh, Un būtu ļoti labi, ja mums būtu ekoloģiska sistēma visā Eiropā par pamatu šīm viņietēm. Eiropā ir jāmaina savs modelis, bet ja tas tie radikāli tiek mainīts, tad Austrijā būtu problēmas. Viņa te mums ir ļoti labi sev pierādījusi. Visi ieguldījumi tiek finansēti viens pret viens no iekasētās maksas. Jāsaka, ka tiem, kas brauc daudz, e, e, tiem tad rastos liela izdevumi, vai tas būtu taisnīgi? Katrā ziņā eiro viņiete ir jāpārstrādā, ārējās izmaksas ir jāiestrādā iekšā, bet ir nepieciešama vienota sistēma visā Eiropā. Paldies! Merci! Paldies! Un tagad atkal, un tagad var dot vārdu e, komisijai. Vārds jums tikai e, par eiro viņieti runājot, vēlos uzsvērt to, kā transporta komitejā mums ir savi mērķi un viens no svarīgākajiem un būtiskākais izaicinājums ņemot vērā to, ka mēs šobrīd dejojam virs vulkāna krātera, bet tas ir klimata izaicinājums, pat ja mēs par to nedomājam. Otrs jautājums ir eh, sabiedrības veselība. Skaitļi Eiropā ir briesmīgi, bet atgādinu, ka tie ir 500 tūkstoši priekšlaicīgu nāvis gadījumu. Un es domāju, ka jā, mēs varam sagatavot tādu likumdošanu, kas ir paredzēta mūsu līdzpilsoņu veselībai, tad jau tas ir labs sasniegums. Komisija vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Ar jūsu atļauju divas ievadu piezīmes par ziņojumu kopumā. Pirmkārt, atzīmēšu to, ka. Kā komisijā mums ir bijušas daudzas diskusijas un sanāksmes ar referentiem, ēna referentiem, trāna sekretariātu, visas ļoti konstruktīvas, pozitīvas, un šodien es vēlētos pateikties jums visiem par šo ļoti pozitīvo attieksmi. Otrie vadpiezīme attiecas uz termiņiem, kā jūs zināt padome diskusijas nav vienkāršas. 7. jūnijā sanāk ministru padome par šo jautājumu, un mēs ceram izkristalizēt vispārīgu pieeju. Šajā sarežģītajā kontekstā, manuprāt, parlamentam ir nozīmīga loma gan pēc būtības, gan pār termiņiem runājot. Tāpēc mēs vēlētos aicināt tran komiteju pabeigt šo ziņojumu viss īsākajos termiņos un, ja iespējams, 24. maijā, kā tas bija paredzēts, vai vismaz pirms 7. jūnija transporta padomas, lai būtu skaidrs vēstījums par parlamenta ambīcijām pabeigt lielāko daļu nosošajiem dosie šī sasaukuma laikā. Lūk, tās bija vispārīgas piezīmes, un tagad pār e, eh, Eiroviņets direktīvu trešo pārskatīšanu. No Eiroviņietas šeit ir palicis tikai nosaukums, jo mēs esam visai tālu no direktīvas, kur tika pieņemta pirms vairāk nekā 20 gadiem. Tas bija sākotnēji ambiciozs eh, priekšlikums no komisijas puses, un atzīmēsim, ka Revodalona kundze ir vēl ambiciozāka un strādā. Uh, ciešā saskaņā ar komisijas balto grāmatu un principu piesārņotājs maksā un lietotājs maksā. Kā jūs zināt, padomē, diemžēl. Sanāksmes vēl nav sākušās, mēs Eh, šorīt tiekamies ar Austrijas prezidentūru, kura sāk darbu pie mobilitātes paketes, kas būs viena no prioritātēm Austrijas prezidentūrā, kā arī attiecībā tas pats attiec uz eiroviņieti. Protams, ka šajā kontekstā svarīgi ir parlamentam ieņemt skaidru un spēcīgu nostāju attiecībā uz tiem principiem, kurus jūs vēlaties iekļaut šajā tekstā. Es tagad neskatīšu detalizēt visus grozījumus, un kā jau mēs to norādījām iepriekšējās diskusijās, komisija kopumā un vispārīgi atbalsta veikto darbu Vēlos uzsvērt augsto tehnisko kvalitāti piedāvātajiem grozījumiem, jānorāda, ka šis ir ļoti tehnisks darbs. Vienīgā piezīme un vienīgais mīnus, kas jau izskanēja iepriekšējās sanāksmēs, mūsu prāts tad, kad tiek ieviesta jauna maksāšanas sistēma vai papildu maksājums pie bāzes maksājuma, lai būtu e, paziņojums komisijai, jo šāds papildu maksājums var ievērojami palielināt izmaksas. Tas nav tikai birokrātisks jautājums un mērķis, bet arī ir nozīmīgi panākt to, lai lietotāji maksātu šo maksājumu taisnīgi. Mēs vēlamies pievērst referentu uzmanību šim jautājumam, lai nenotiktu papildus atkāpes nesošās direktīvas attiecībā uz paziņošanas eh, procedūrām par maksāšanas principiem komisijai. Turklāt jūs ļoti labi zināt, ka šeit ir runa par pieaugumu kontekstā, ko jūs ļoti labi pārzināt, pēc vairākām valstīm, attiecīgās valstis eh, ziņos komisija gan par pamatmaksājumu, gan eh, maksājumu pieaugumu, lai pārliecinātos, ka visi maksājumi atbilst direktīvas norādējiem. Lūk, un noslēgumā vēlreiz uz pozitīvas nots aicinu veiksmīgi strādāt pie šī dosie. Paldies Liežvākungam, un tagad dod vārdu referentei Kristīnei Revodalonai. Paldies, priekšsādātāji! Mēs ar lielu vairākumu pieņēmām balto grāmatu transporta ziņā un principus eh, lietotājs maksā un piesārņotājs maksā. Tāpat arī mūsu ticamība ir ņemt vērā tās saistības, ko mēs uzņemamies, un šis ziņojums, tāpat kā citi transporta komitejā, ir E, izpausme tam, ko mēs esam sev definējuši kā principu. Tas ir ļoti būtiski. Es vēlos pateikties ēnu referentiem par uzstāšanos, un mēs redzam arī, kā uzstāšanās um, attiecās uz kompromisu grozījumiem vēl diskusiju periodā. Mēs šeit runājam par maksājumiem saistībā ar sastrēgumiem. Es saprotu saprotu, ka tas rādā grūtības vienai vai divām grupām, tomēr grupu kopums atbalsta šo priekšlikumu un bez tam eh, šī šāda parādība jau pastāv vairākās valstīs, kur ir diferencēta arī atkarībā no sošajiem transporta plūsmas un tas tiek pilnībā akceptēts ar nosacījumu, ka tie, tas tiek eh, labi izskaidrots. Komisija jau ir sevi apliecinājušajā sakarā, un arī tas ir viens no veidiem, kā panākt mazāku satiksmes plūsmu un mazāk piesārņojumu. Tā nav vienkārši kāda neprātīga ideja, bet jūs to varat arī konstatēt. Un viena no valstīm, ko es pārzinu, Ježokungs, ir e, tā, kura to, šo principu piemēros saviem, savām automaģistrālēm. Tāpat par sub subsidiaritāti runājot. Šis princips paliek spēkā. Un nav pienākums paredzēt e, maksājumu sistēmu visies sek sekundārajos Eh, ceļu tīklos, bet valstis, kuras vēlas respektēt subsidiaritāti tādu ieviest, apzinoties to, ka ir daudzi sekundārie ceļi, kas tiek izmantot kā apvedceļi, lai izvairītos no maksājuma. Un, kā teica Boguslavs Liberatskis, šie apvedceļi un uh, Eh, sekundārie ceļi tiek izmantoti kā alternatīva, un šeit eh, parādās drošības jautājums. Bet, lai šādu drošību varētu uzturēt, to mēs varam īstenot ar ieņēmumiem, kurus esam iecerējuši, kurus atbalstām un kuri arī palīdzēs panākt maksājumu akceptu. Lietotāji maksā atkarībā no nobrauktā attāluma. Dažās valstīs vēl aizvien ir izņēmums vieglajām uh, automašīnām, un citās ir uh, par to lietošanu jāmaksā. Mūsu nolūks, nolūks ir panākt, lai ik viens transports, tā skaitā vieglās mašīnas, mēs esam pilsoņi ne tikai automobilisti visi. Mēs vēlamies, lai vi, eh, visi ekoloģiskā veidā un pilsoniskā veidā pie, piedalītos šajos maksājumos. Un tālāk eh, maksājumi, kas tiek saņemti, ieņēmumi, kas tiek saņemti no maksājumiem, palīdzēs eh, nodrošināt to, ka tie tiek novirzīti transporta sistēmai. Tālāk eh, par uh, diferenciāciju starp uh, autobusiem, tālsatiksmes autobusiem un kravas auto. Mēs esam paredzējuši diferenciācijas maksājuma sistēmās vietējiem un tālsatiksmes auto autobusiem, ņemot vērā to, ka tas ir sabiedrisks pakalpojums, kas nevar tikt aplikts ar tādu pašu maksājumu kā kravas auto, tas nebūs nodoklis, bet maksājums, to es uzsveru, un tas izskar e, vairākas reizes manā ziņojumā, ka šie ieņēmumi tiek novirzīti transportam. Uh, Eh, to sacīja gan Takārī Madelī, gan Dominiks Rikē, ka parlamentam ir jābūt ļoti vienotam šajos aspektos, lai mēs varētu veidot tādu sistēmu, kurā visi izprastu un akceptētu šos jautājumus. Un, protams, trilogā būs jāparāda arī mūsu vairākums. Vēlos visiem pateikties un tiekamies rītā mūsu pēdējā trilogā par šo dosieru un arī izmantošu iespēju, lai pateiktos asistentam Samuelam Belē, kurš ir strādājis ar visiem iesaistītajiem pie šī ziņojuma. Paldies! Atgādinu tomēr, ka balsojums notiks 24. maijā, sākot no pulksten deviņiem. Un tagad mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Tas ir Klūnas kundzes ziņojums, un viņas nav zālē. Uh, referenti aizstās Vims Vandikams. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētājs kundze, liels paldies, kolēģe Diedre. Tiešām nevarēju šo pēcpusdienu ierasties uz sanāksmi, un tādēļ nolasīšu viņu sagatavoto tekstu viņas dokuments manā interpretācijā. Pateicos kolēģiem par iesniegtiem grozījumiem. Tas bija viegli pasakāms. Tā kā eh, relatīvi neliels skaits eh, grozījumu tika sasniegts mazāk nekā 40, mēs uzskatījām, ka nav nepieciešams sagatavot kompromisa grozījumus. Līdz ar to uh, Uh, mēs uh, iestājāmies par tiešu balsošanu un balsošanas sarakstu. Uh, par saturu runājot, gribu atkārtot, ka komisijas, ne komisijas, ne referentes ziņojums neapdraud dalību valstu kompetenci nodokļu jomā, bet gan padara elastīgāku pieju šai jomā. Un mēs arī nedodam nekādus norādījumus attiecībā uz dalību valstu kompetenci. Tas viss paliek dalību valstu ziņā, kuras noteiks konkrētus uh, pasākumus, kādi veicami šai nozarē. Un es pozitīvi vērtēju to, ka komisijas priekšlikumā ir risināti jautājumi saistībā ar Uh, ceļu transportu, proti uh, so, uh, vides aizsardzības jomā, kas saistās ar eiro viņieti. Daudzi grozījumi ir vērsti uz to, lai novērstu administratīvās izmaksas valstīm vai uh, nepamatotus papildu izdevumus autotransporta nozarei. To es nolasīšu tātad šo tekstu Diedras Klūnas vārdā. Paldies vienam, Vimam Vandekāpam, kurš ļoti labi nolasīja šo dokumentu. Tagad uh, vārds Ērtuga kungam. Viņš pārstāv pārpadēlas kundzi. Paldies, man ir tāda pati situācija, tāpēc Dēls kundze nevarēja piedalīties sanāksmē, tādēļ man jānolasa viņas nostāja. Kolēģi, kā ēnu referente S&D grupā šai eh, jautājumā, es piekrītu tam, ka uh, nodevām ir jāatspoguļo infrastruktūras izmantošanu un atbalsta to, ka tiek spērti papildsošai virzienai nepieciešami papildi instrumenti, lai veicinātu investīcijas infrastruktūrā, mazinātu gaisa piesārņojumu, sastrēgumus un troksni. Pašreizējā sistēma nenodrošina mērķa uh, sasniegšanu, jo neatbilst infrastruktūra struktūras izmantošanas intensitāte. Ir divi jautājumi, kam vēros, vēlos pievērst uzmanību, lai nonāktu pie līdzsvarota risinājuma. Tātad um, minimālo likmju atcelšana uh, smagajām kravas transportam ir iespējama tikai tad, ja tiks, uh, ir ieviesta uh, no at, distances eh, maksājumu sistēma. Otrakārt, eh, runājot par samazinājumu grafiku, es domāju, ka īpaši jāpievērš uzmanība tam, kā tas ietekmēs administrāciju katrā dalību valstī. Tādēļ samazinājums piecu gadu laikā nešķiet pragmātisks. Pirms uh, ir zināms, uz kādiem transporta līdzekļiem attieksies šīs nodevas un tas uh, arī var vairāk skart valstis, kuras ir atkarīgas no autotransporta. Un ir tāpat uh, jāpātrina distances maksājuma sistēma, un tad varētu pārātrināt arī šo pārēju. Paldies, Artu kungs! Tagad vārds Rikē kungam. Nu, nekas daudz man nav piebilstams, jo, kā jau norādīja Vims, patiesībā nu, grozījumi ir maz. Mēs eh, visumā pieturējāmies pie komisijas priekšlikuma, un eh, svarīgs ir šis eh, jautājums par eiro viņetī, varētu pateikt, filozofiskā ziņā par dalību valstu relatīvo rīcības brīvību uh, subsidiaritātes kontekstā un ņemot vērā konkurences aspektu un ir uh, jāizmanto uh, modernizācijas iespējas. Šeit ir iespējami vairāki risinājumi. Un uh, es domāju, ka patiešām ir virkne grozījumu, uh, kurus varētu atbalstīt. Un es domāju, ka šis dokuments varētu gūt lielu atbalstu. Un tas sasauc ar eiro viņetes direktīvu, kur ir ņemti vērā subsidiaritātes uh, aspekti, bet tāpat laikā. Tātad šis uh, līdzsvars ir uh, mūsu prāta uh, pieņemams. Mums ir jādomā ne tikai par politiku un reglamentāciju, bet arī par tehnoloģijām. Līdz ar to par šo ziņojumu es domāju, ka šeit liels sarežģījumi nebūs. Paldies! Tagad Dalundes kungam vārds. Paldies priekšstādātāji. Es pārstāvu kolēģi Krāmeru, kurš arī nevarēja piedalīties sēdē, un līdz ar to īsi komentāri par mūsu iesniegtiem grozījumiem. No mūsu viedokļa svarīgākais ir tas, lai uh, nodokļu sistēma veicinātu pārēju uz ilgtspējīgām transporta sistēmām un zaļām transporta sistēmām. Un, uh, ir jānodrošina, lai šī sistēma būtu saistīta ar uh, transporta līdzekļa svaru, lai ieguvēji nebūtu uh, smagie transporta līdzekļi, bet gluži otrādi, lai tiktu atbalstīti vieglie uh, transporta līdzekļi, kas uh, uh mazāk bojā ceļa infrastruktūru un rada mazāk uh, sīko daļiņu emisijas. Tāpat šeit ir jāņem vērā arī transporta līdzekļu ietekme uz klimatu un būtu jāstimulē zaļāku transporta līdzekļu iegāde, kas ir mazāk kaitīga apkārtējai videi, un tāpat būtu jāatbalsta arī pētniecība un um, jaunās tehnoloģijas, un tādējādi jāveicina uh, pārēju uz zaļu un ilgspējīgu transporta sistēmu. Paldies, tagad vārds Kilonens kundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Gribu nodot uh, sveicienus uh, mūsu ēnu referentes vārdā. Viņa ir apmierināta ar piedāvāto risinājumu un tas, ka nav piedāvāti kompromisi, mēs varam atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, Skidonens kundzei. Tagad vārds Pēteram Lundgrēnam. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka tie, kuri visvairāk uh, cieš no uh, vides piesārņēm, ko uh, rada uh, smagie transporta līdzekļi, nu, viņu viedoklis būtu jāņem vērā, bet Zvied Zviedrijā, piemēram, ir, tiek izmantot 24 metrus gārī transporta līdzekļi un patiesībā tie mazāku kaitējumu norada, vi, nodara vidē nekā tradicionālie uh, kravas uh, transporta līdzekļi, bet mums ir jādomā par to, kā tiek uh, pārvadātas kravas, bet patiesībā labākais risinājums būtu maksimālu kravas apjomu iekraut katrā transporta līdzeklī. Paldies Lundgren kungam. Liežo kungs komisijas vārdā. Kāds ir jūsu viedoklis par šo ziņojumu? Paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, svarīgi ir atgādināt priekšlikuma mērķi Uh, mērķis nav piespiest dalību valstis samazināt nodokļus, bet uh, dot iespēju samazināt nodokļus, atteikties no nodokļiem un uh, to vietā ieviest ceļa nodevu sistēmu priekšreferente eh, vēlas vienkāršot komisijas priekšlikumu. Mēs ierosinām eh, samazināt eh, šo nodokļu līmeni piecos posmos, bet referente ierosina to, teikt, to veikt vienā posmā. Bet tad mēs to it kā varētu pieņemt, bet mēs nesaprotam tāpat laikā kādēļ ir iesniegts grozījums, kas ļauj samazināt nodokļus piecu gadu laikā pēc direktīvas uh, spēkā stāšanās. Bet mēs uzskatām, ka ir jādod iespēja dalību valstīm uh, rīkoties elastīgi un samazināt uh, šos uh, nodokļus pakāpeniski. Un uh, mēs uh, neuzskatām, ka tad būtu jānosaka ierobežojums pieci gadi pēc direktīvas spēkā stāšanās. Paldies! Tagad vārds atkal Vandekampa kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es tikai vēlējos norādīt, ka ēnu referenti izteica ļoti uh, Uh, nozīmīgus komentārus. Es par to informēšu uh, Klūnes kundzi un tāpat informēšu par komisijas teikto, par to, vai vajadzīgs viens vai uh, divi posmi šajā pārējā. Paldies Vandekāmpa kungām. Atgādinu, ka balsojums par šo ziņojumu notiks 24. maijā 9 no rīta. Tagad izskatīsim Salīnī kungu ziņojumu. Viņš arī nevarēja ierasties uz sēdi. Tagad atkal vārds Vande Kampa kungam, kurš pārstāv Salīnī kungu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mans kolēģis Salīnī nevarēja ierasties, jo izskatās, ka e, Itālijā notiek kaut kādi streiki un viņš nevarēja ierasties laikā un tādēļ nolasīšu sagatavoto dokumentu. Un uh, tad uh, arī uzklausīsim ēnu referents. Tātad priekšlikums paskatīt EETS direktīvu tika publicēts uh, pagājušā gada maijā. Un vienlaikus ar Uh, priekšlikumu par uh, ceļu lietošanas maksu sistēmām. Direktīvā ir divi pamatmērķi. No vienas puses tiek risināts jautājums par uh, ceļu lietošanas maksu uh, sistēmu savstarpēju izmantojamību, kas nepieciešams, lai sistēmas varētu efektīvāk darboties. Šobrīd tas tā nav, jo pastāv dažādas sistēmas un tās uh, nav uh, savietojamas. Uh, sistēmai būtu jāveicina brīva personu pārvietošanās un kravu pārvadāšana. Šo uh, mērķi eh, var sasniegt katram spēlētājam nosakot konkrētus mērķus un arī norādot, kādas tehnoloģijas ir izmantojams. Otrs mērķis no otras eh, puses ir tāds, ka eh, direktīva risina nesamaksāto lietošanas maksu problēmu. Šobrīd nav uh, iespējama apmaiņa ar autotransporta līdzekļu Uh, reģistrācijas datiem un nav iespējams iekasēt nesamaksātās um, nodevas. Un visa šīs summas Eiropas līmenī veido apmēram 300 miljonu eiro gadā. Mēs uh, atzinīgi vērtējam uh, juridiskās bāzes veidošanu Eh, šai jomā, kā to ierosina komisija, lai eh, sasniegtu izvirzītos mērķus. Mēs kopā ar eh, ēnu referentiem apspriedām astoņus kompromisu priekšlikums par svarīgākiem direktīvu aspektiem. Jau ir panākt vienošanās par vairumu šo grozījumu, proti par uh, datu aizsardzību un eh, datu mm, nodošanu, bet vēl ir jāapspriež direktīvas apsvēr, aptvērums, eh, ietļau, iekļaujot urbāno vai pilsētu mobilitāti šajā sistēmā. Esmu pārliecināts, ka izdosies panākt vienošanos arī par šiem punktiem Uh, nākam trešdien, kad notiks pēdējā ēnu referencā nāksme. Uh, jaunajā, uh, jaunais mm, re, ziņojuma variants tātad tiks sagatavots nākamnedēļ, kurā tiks iekļauti jaunie kompromisa grozījumu teksti Vēlreiz pateicos par auglīgo sadarbību kolēģiem visā šajā procesa laikā. Liels paldies! Paldies Vande Kampa kungam! Tagad vārds Senalovas kundzei. Panu Spravodaji za jeho dosavai. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikt paldies eh, referentam par to, kā viņš organizēja darbu pie šā mm, ziņojuma. Un mums izdevās vienoties par lielāko daļu grozījumu. Tāpat laikā mēs iestājamies par elektroniskas uh, Uh, sadarbīgas sistēmas ieviešanu, lai varētu iekasēt uh, ceļu lietošanas maksas. Šeit ir uh, dažādi e, tehniski risinājumi. Tas viss ir iekļaujams nevis pielikumos, bet pašā pamat dokumentā. Mēs arī vēlamies, lai tiktu ieviesta automātiskā reģistrācijas numuru atpazīšanas sistēma. Tas atvieglotu šīs sistēmas darbu, palīdzētu samazināt um, emisijas. Mums notika pagājuši nedēļa ēnu referēnu sanāksmē apspriedām jautājumu par informācijas apmaiņu pārobežu režīmā. Ir skaidrs, ka uh, ir uh, tagad mūsu priekšā vēl uh, pēdējie priekšlikumi, pēdējie grozījumi, par ko jāvienojas. Un es uh, Domāju, ka nākamnedēļ mēs spēsim vienoties par kompromisiem. Paldies Van Miltenborg kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nokavēju diskusijas sākumu, bet jūs strādājat tik ātri šodien, ka man diemžēl, ka es diemžēl nokavēju diskusijas sākumu tādēļ bet es uh, zinu, par ko diskutē referents, ēnu referents, šeit noslēpuma nav. Un uh, šī gaisotne, kurā notiek darbs, ir ļoti pozitīva. Es domāju, ka arī rezultāts būs labs gan attiecībā uz direktīvu, gan uz uh, juridisko prognozējamību. Mm, tomēr ne visi parlamentā vēlas uzklausīt uh, argumentus par to, ka uh, ir. Uh, tehniskās specifikācijas jānoregulē ar deleģētiem vai īstenošanas aktiem, nevis jāiekļauj direktīvas pamattekstā, jo tehnoloģijas attīstās strauji un, ja e, notiek šādas pārmaiņas, ir jāspēj mainīt e, tiesību normas pietiekami strauji un to vieglāk izdarīt ar deleģētiem vai īstenošanas aktiem. Bet kopumā uh, esmu apmierināts ar uh, situāciju, ka ir atbalstīti virkne kompromisu, ka tiek iekļauta automātiska reģistrācijas numuru atpazīšana. Un tiešām ir uh, jānodrošina tas, lai uh, šīs ceļa lietošanas maksas tiešām tiktu iekasēts, it īpaši pārobežu režīmā. Un e, šis jautājums ir ļoti tehnisks, to kolēģi noteikti ir arī sapratuši, un diskusijas turpināsies vēl šonedēļ, un cerām, ka šonedēļ notiks arī pēdējā ēnu referentu sanāksme, un varēsim balsot, kā iecerēts 25. maijā. Lundes kungam vārds pateicos uh, referentam par uh, lieliski paveikto darbu, notika tiešām laba sadarbības ar ēnu referentiem. Šis dosie var šķīst uh, ļoti tehnisks, jo daudzas valstis un arī pilsētas ievieša transporta nodevas, un tādēļ ir jānodrošina iespēja, lai visas šīs sistēmas būtu savstarpēji savietojamas. Jo mēs dzīvojam vienā pilsētā, strādājam citā pilsētā, un uh, jānodrošina arī, lai šī sistēma darbotos pārobežu režīmā. Un tāpat jānodrošina, lai uh, savāktā informācija tiktu izmantot tikai iepriekš uh, definēto mērķu sasniegšanai. Un šī sistēma ir jāveido arī tā, lai būtu iespējams veikt uh, modālas izmaiņas Uh, un uh, lai pilsoņi varētu nākotnē izmantot uh, ekoloģiskākus transporta līdzekļus, atsakoties no uh, automašīnām. Tagad vārds Kīlonenes kundzei. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi. Mūsu ēnu referents uh, uh, goja grupas vārdā, tātad liek visus sveicināt un īsumā lūdzā pateikt sekojošo. Proti kompromisa grozījumi iet pareizā virzienā, varēsim tos atbalstīt. Un rezultāts kopumā ir labs. Un mēs tā tad varēsim atbalstīt šo Eh, priekšlikumu, varbūt ne simtprocentīgi, bet gandrīz. Paldies, tagad vārds Lundgrēn kungam. Jā, vide, par to mēs runājam atkal un atkal. Es nepazīstu mūsu komitejā nevienu deputātu, kurš brauktu ar elektroautomobīli. Tā kā mēs bieži vien runājam vienu, paši darām kaut ko citu. Un arī pieņemot lēmums, nevienmēr apzināmies, kāds būs reālais rezultāts. Runājot par reģistrācijas numuru atpazīšanas sistēmu, nu, tas e, tāds klasisks risinājums ir arī, e, piemēram, internetā nopērkamas e, numuru zīmes. Un Zviedrijā arī ir, teiksim, tā, tāda prakse, ka daži internetā nopērk ārvalstu reģistrācijas numurus. Un patiesībā tā tad. Mm, Eh, ir eh, nopietna problēma. Zviedrijā daudzas eh, automašīnas brauc ar viltotām numurzīmēm. Un šī problēma kļūst ar vien samilzušāka, un tādēļ vajadzētu arī paredzēt tādas ierīces, kas varētu atpazīt viltotas uh, reģistrācijas zīmes, lai būtu skaidrs, kas par ko maksā. Paldies tagad! Uh, dodu vārdu komisijā, Liežuākungs, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Pēc pēdējās viedokļa apmaiņas, kas notika martā, darbs ir virzījies uz priekšu ļoti labi arī padomē. Un mums ir labas izredzes panākt vispārējās pieejas apstiprināšanu 7. jūnija padomē. Mēs esam daudz sadarbojušies ar referentu un transporta komitejas sekretariātu, lai vienotos par normām, kas būtu iekļaujams direktīvas tekstā un arī attiecībā uz komisijas lēmumiem par īstenošanu proti par uh, pakalpojumu sniedzēju atalgojamu. Uh, visi šie elementi ir ļoti būtiski, tie ir iekļaujami direktīvā, un uh, tas viss būtu iekļaujams arī ziņojumā, lai varētu par to nobalstot un uzsākt trialogu sarunas ar padomi. Nākamais komentārs ir par. Uh, priekšlikumu izslēgt no direktīvas aptvēruma automātisku numurzīmju atpazīšanas sistēmu. Mēs esam pret to, jo šādai sistēmai ir uh, arvien uh, nozīmīgāka loma un uh, būtu kļūdaini izslēgt šo sistēmu no sadarbspējas aptvēruma direktīvā bet uh, pārējos jautājumos mēs uzskatām, ka virzība ir pozitīva transporta komitejā. Paldies Liežu akungam, tagad vārds Vande Kampa kungam. Jā, paldies priekšsarētājiem. Tāpat kā iepriekšējā reizē varu teikt, ka visi komentāri, kas bija uh, paredzēts Salinīkungam, nu, tos arī viņam nodošu, tāpat arī Eiropas komisijas komentārs, un redzēsim, vai viņš varēs iestrādāt e, šos komentārus savā dokumentā. Tas, šis ziņojums ir ļoti svarīgs, un EPP kolēģiem un arī sekretariātam ir rūpīgi jāuzklausa viss komentārs, lai pārliecinātos, ka viss detaļas ir iekļautas, jo detaļas šeit ir ļoti svarīgas. Liels paldies! Atgādinu, ka balsojums par šo ziņojumu notiks 24. maijā, sākot no 9. rītā. Mēs esam ļoti apsteiguši. Uh, mūsu paredzēto darba grafiku. Mums būtu tagad jāsāk koordinātoru sanāksme, bet uh, atsevišķi koordinātori vēl nav ieradušies, tādēļ es izsludināšu pārtraukumu sēdē līdz 17.30. Nu, varam varbūt sākt arī ātrāk, ja jūs piekrītat. Nu, 17. 17. tas būtu labāk, bet Eličkas kungs ne, nevarēs piedalīties tad. Nu, tad tā nevar rīkoties. Nu, līdz ar to tomēr jāgaida līdz 17.30. Nu, tad tiekamies vēlāk.